Buongiorno, kolēģi, e kolēģi! Cienījamie kolēģi, sveicināti! Lūdzu, ieņemiet vietas, lai mēs varam ķerties pie balsošanas. L'ordine del giorno reca la votazione della relazione dell'onorevole Gonsch su uno... Vispirms mums ir jābalso par Gansas ziņojumu par Eiropas mikrofinansēšanas instrumentu nodarbinātībai un sociālajai integrācijai. Progress. Grozījumi no 35. līdz 44. ir atsaukti. Sāksim balsošanu. Pirmais kompromiss bloks, kas par pret atturas. Pirmais bloks ir pieņemts. Tālāk 11. grozījums, personālais balsojums, sākam balsot. Avete votato tutti? Labodien! Viss nobalsojuši? Beidzam balsot! Un balsojuma rezultāts 533 nobalsojuši, 67 pār 453 pret. Noraidīts. Votazione distinta presentata sull'emendamento 3. Tālāk ir pieprasīts atsevišķais balsojums par 13. grozījumu, bet tas ir uh, atsaukts. Priekšsēdētāji saka deputāts Kamāls, ka viņa iekārta nestrādā, lai gan viņš ir balsojis par. Uh, tehniķis uh, tūlīt ieradīsies, un mēs atzīmēsim jūsu paziņojumu par balsojumu. 14. grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Avete votato tutti? La votazione. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 566 balsojuši, 94 pār 351 pret noraidīts. Tālāk 51. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 570 balsojuši, 488 pār 80 pret pieņemts. un tas nozīmē, ka 1. un 45. grozījumi līdz ar to atkrīt. Tālāk 15. un 46. grozījums sākam balsot, personālais balsojums. Beidzam balsot. Piecsimt septiņdesmit astoņi balsojuši, septiņdesmit trīs pār četrsimt deviņdesmit viens pret. Grozījumi 15 un 46 ir noraidīti. Sešdesmit piektais grozījums. Sākam balsot, personāla balsojums. Viss nobalsoši. Beidzam balsot. 587 balsojuši, 492 pār 81 pret pieņemts. Tālāk 67. 68. grozījums. Abi kopā, kas par? Pret? Atturs? Pieņemts. Sep 18. un 50. grozījums ir identiski, personālais balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 594 balsojuši, 70 pār 522 pret noraidīts. 69. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk grozījumi 21. un 21. un 47. Tie ir identiski. Personāla balsojums sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 596 balsojuši, 9, 89 pār, 372 pret noraidīts. Tālāk 48. grozījums personālais balsojums sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 602 balsojuši, 72 pār 518 pret noraidīts. Tālāk. 49. grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. 605 balsojuši, 86 pār 518 pret noraidīts. Tālāk 82. grozījums, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 54. grozījums, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts pieņemts. Līdz ar to ceturtais grozījums atkrīt. Piektais grozījums, personālais balsojums, sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. 609 balsojuši, 90 par 383 pret 136 atturējušies noraidīts. Tālāk 56. grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Votazione. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 608 deputāti balsojuši, 516 pār 66 pret 26 atturējušies. Pieņemts. Uno e ritirato. 82. Pirmais grozījums ir atsaukts. 55. grozījums. Kas par? Pret atturas pieņemts. komisijas priekšlikums ar grozījumiem, kas par pret atturas priekšlikums ir apstiprināts, pieņemts. Un tagad uh, viss rezolūcijas projekts liek to uz balsošanu, personālais balsojums, sākam balsot. Tutti. La votazione chiusa. Beidzam balsot. 602 nobalsojuši, 516 pār, 82 pret, 4 atturējušies. Rezolūcija ir pieņemta un apsveicam Gons kundzi. Ora passiamo alle dichiarazioni di voto. Un tagad balsojumu paskaidrojumi. Per un minuto. Un Patričēlā kungs vienu minūti.